darba programmu. Norādu, ka šajā debatē nebūs brīvā mikrofona procedūras. Zilās kartītes eh, arī netiks pieļautas. Dāmas un kungi, godātā tukšā plenārsēde, zāle, eh, dod vārdu eh, komisijas viceprezidentam Frans Timermanam. Uh es runāšu par savu darbu, par mūsu komisijas darba programmu. Un tas nebūs parastais bizness, un tie, kas klausījās debatas no rīta, piekritīs, ka šobrīd nav laiks runāt par ierasto biznesa gaitu. Un tāpēc arī komisijas nolūks ir nākt lajā ļoti plašiem pragmatiskiem priekšlikumiem, kas ļautu mums pārvarēt kopīgos izaicinājumus rezultātām lai mēs iznāktu tādi spēcīgāki un uh, saskaņā ar Eiropas solidaritātes garu. Um, es jums runāšu par prioritātēm un uh, par mūsu misijas redzējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu formulētie redzējumi ir pareizi mēs e, esam gatavi rīkoties arī savādāk. Mēs fokusējamies uz lielām lietām, mēs esam formulējuši mūsu redzējumu, konkrētos pasākums, kas ir nepieciešami dažādās jomās. Investīcija plāna, digitālais tirgus, enerģētiskā savienība, Eiropas e, drošības darba kārtība, arī migrācija, kapitāla mācība, savien, tirgus savienība, e, korporatīvā, taksācija, jaunā tirzniecības stratēģija, monetārā savienība padziļināta un un eh, arī rīt mēs runāsim par vienotā tirgu stratēģiju. Un šo gadu mēs esam gatavi mm, runāt par eh, stabilu ekonomiku, darba mobilitāti un labāku mūsu ārējo robežu pārvaldību darba programmu, ko šodien pieņem komisija, un 23 gal, galvenās iniciatīvas fokusējas uz stratēģiju īstenošanu. Šīs stratēģijas Eh, nozīmē arī ļoti būtisku likumdošanas darbu. Kārtībā būs ļoti daudz darba parlamentam. Jūs visi esat saņēmuši arī darba programmas eh, kopiju. Eh, varbūt neesat vēl izlasījuši, bet es gribēju izcelt piecas svarīgas lietas šai ziņā. Vispirms mēs turpināsim prioritizēt bēgļu un un migrantu problemātiku. Mēs uzskatām, ka jādod ir visaparoša atbilde, ir, mēs esam veikuši ātrās eh, darbības, un esmu ļoti pateicīgs parlamentam, parlamenta priekšsēdētājiem par ātrumu un dinamiku, kā jūs rīkojāties, par līdervadību, ko jūs esat nepārtraukt izrādījuši. Mēs piedāvājam jaunus pasākumus, lai uzlabotu migrācijas pārvaldību, lai arī uzturētu Dublinas sistēmu, lai arī izveidotu jaunu pieejumu legālai migrācijai. Tas papildinās robežu pārvaldības priekšlikumu, ko mēs eh, ienesīsim eh, gada beigās, eh, kur būs arī fokus uz Eiropas krasta apsardzi un robežu apsardzi. Tālāk investīcijas, nodarbinātība, izaugsme. Investīcija fonds ir operatīvs un atkal pateicoties saistībām, ko atbalstīja parlaments, pateicoties ātrumam, kā strādājas parlaments Mēs redzam, ka būs arī augsta līmeņa investīcijas, kas tālāk um, attīstīs ekonomiku, arī veicinās zinātni. Mēs uzlabosim investīciju vidi, mēs padziļināsim vienoto tirgu, lai būtu labāk rezultāti, mazāk barjeru, lai būtu laba vide, inovācijām, atbalstoši videi jaunajiem uzņēmiem un vidējiem un mazajiem uzņēmiem. Mēs arī esam gatavi nākt lejā ar digitālās vienotā tirgus strateģijas priekšlikumiem. Uh, Mums būs arī kosmosa stratēģijas atsevišķa priekšlikuma. Arī klimata pārmaiņas, tur mēs būsim līderi, un mums būs trīs e, arī tāds galvenās pakets enerģētiskās savienības ziņa. E, vispirms sektora ekonomikas pakete mēs maksimizēsim resursu izmantošanu visā ķēdē. Uh, Tas nozīmē arī jaunu pieju, sociālā, ekonomiskā un vides ilgspējā, ņemot vērā Eiropa 2020 pārskata, kā arī ANO ilgspējīgās attīstības mērķis. Ceturkārt, mēs gribam padarīt 2016. gadu par gadu, kad mēs runājam par patiesu sociālo progresu. Mēs piedāvāsim jaunu prasmju darba kārtību, kur um, mērķis ir nodrošināt cilvēks ar kvalitatīvām darbvietām, jo īpaši digitālajā laikmetā. Mēs precizēsim likumdošanu likumdošanas un nelikumdošanas iniciatīvas, lai atkal nodrošinātu dzīves un darba savienošanu eh, vecākiem, arī atbalstot sievietes darba vietās. Darba mobilitātes priekšlikums arī tiks prezentēts šogad. Tas nodrošinās cilvēkiem iespēju izmantot brīvo kustību, arī novēršot dempingu un sociālo netaisnību brīvo pār, kustību nevajadzētu uzskatīt par draudu sociālajai aizsardzībai. 2016. gada e, pusgadā mēs liksim lielāku akcentu uz e, fiskālo situāciju un eiro joma runāsim par nodarbinātību un sociāliem rādītājiem. To visu papildinās arī Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kas modernizēs un arī seksu tukšumus eksistējušā sociālā likumdošanā, noteiks arī orientieris, kas balstas uz nacionālo labāko praksi, lai konverģētos uz augšu, e, jo īpaši Eirozonā tas ir aktuāli. Piekārt, komisija atbalstīs arī tālāku progresu, kas ir vērsts uz korporatīvu nodokļu sistēmu sakārtošanu pamatoties uz to, ka kompānijām ir jāmaksā nodokļi tajās valstīs, kur tiek radīta pēļņa. Mēs piedāvāsim pasākumus, kas veicinās uh, uzņēmumu nodokļu caurskatamību, kas cīnīsies pret nodokļu nemaksāšanu. Mēs piedāvāsim arī rīcības plānu PVN režīma efektivitātes uzlabošanai. Es gribēju izcelt šos uh, piecus jautājumus. Es nevaru šeit runāt pilnīgi par visu, Komisija turpinās īstenot arī Eiropas drošības eh, darba kārtību, lai cīnītos pret terorismu un organizēto nozīdzību, kā arī turpinās darbu pie tirzniecības un investīciju stratēģijas, lai nodrošinātu tādu stingrāku ekonomisko un monetāro savienību ņemot vērā esošos izaicinājumus, ir svarīgi izmantot labi visus esošos resursus. E, es budžetam ir jābūt vērstam uz rezultātu, un arī vidējā posmā finanšu ietvarā mēs skatīsim, kā labāk mērtiecīgi rīkoties, lai finansētu mūsu prioritātes. Prioritāte ir bēgļu krīze, kā arī liekot lielu akcentu uz rezultātu sasniegšanu šai ziņā kādi izaicinājumi, piemēram, migrācija, piekļuve energoresursiem un citiem resursiem, klimata pārmaiņas, tas arī norāda to, ka ir nepieciešama efektīva ārējā dimensija, eh, lai mēs eh, mūsu politikas mērķi sasniegtu. Un šodien jūs nevarat vairs šķirot šo ārējo un iekšējo dimensiju. Šo uzreiz es gribēju pateikt. Tas ir saistīts arī ar ilgspējīgas attīstības mērķiem. Arī šajā kontekstā vairs netiek šķiroti šie mm, elementi ārējais un iekšējais. Komisija arī dos savu ieguldījumu jaunajā globālajā stratēģijā un drošības eh, politikā. Arī šeit mēs uzskatām, ka iekšējais ārējais iet roku rokā. Un divi beidzamie punkti. Viens. Eh, komisija ir arī teikusi, ka mēs rīkosimies savādāk, darīsim savādāk, un visas rīcības, eh, ko mēs piedāvājam, tā pamatojas uz labāks likumdošanas darba kārtību Mēs esam gatavi strādāt tā, ka tad, kad Eiropas Savienība kaut ko dara un iejaucas, tad tas ir ar rezultātu, ka te būs kāds pozitīvs rezultāts uz vietā. Mūsu darba programmā ir arī plāni pārskatīt uh, esošās likumdošanas svarīgas jomas, piemēram, veselība darba vietā un līdzīgas lietas, lai aktīvi mēs arī tiektos iepratī mūsu mērķiem. Uh, Mēs arī piedāvājam atcelt iniciatīvas, kas ir novecojušas vai arī pārāk atšķaidītas un vai arī nav nekāds izvērsās pieņemt. Bet šīs atceļamo institīvu skaits ir daudz mazāk kā pagājuši, kad mēs respektējam savas saistības un mēs atcelsim kādu likumdošanas aktu izskatīšanu tikai tad, kad uzklausīsim jūsu viedokli. Uh, Un otrais gala jautājums. Mēs nevaram strādāt bez līdzlēmēju līdzdalības. Un šeit atkal ir nepieciešami trīs, lai dejotu tango. Komisijas programmā ir atspoguļota iniciatīvas tiesība. Mēs pilnībā esam atbildīgi par mūsu izdarīto izvēli. Mēs gribam, lai Eiropas Savienība būtu stipra. Un tāpēc ir jādemonstrē tas, ka mūsu institūcijas ir gatavs strādāt kopā pie darba kārtības. Mēs varam ātri materializēt mūsu darbus noteiktā līgumā, lai sasniegtu mērķi. Gatavojot mūsu programmu, mēs ņemam vērā jūsu viedokļus, kas ir pausti, ieskaitot arī jūsu rezolūcijā. Un šeit ir ļoti plaša mm, konverģence. Mūsu kopīgās darba metodes šī gada dialoga kontekstā ir uzlabojušās Piemēram, tagad ir arī jaunais formāts, mēs eh, esam izvēsuši diskusijas, mums ir labi piemēri, un mēs eh, sadarbojamies ar komiteju vadītājiem un grupu līderiem. Es gribu pateikties visiem vadītājiem par šo darbību. Paldies prezidentam Šulcam par uh, to, ka attieksme ir bijis ļoti nopietna un tik laba darba organizācija. Un arī Buzekungam gribu teikt paldies par to, ka viņš arī šajā sadarbības formātā bija uzņēmies iniciatīvu. Es ļoti ļoti ceru, ka mūs, būs kopīga sapratne arī attiecībā uz nākotnes darbiem, un līdz ar to arī visas lemē institūcijas varēs iet roku rokā, un es gaidu arī nākamo gadu, un esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mēs esam uh, spējīgi arī pierādīt mūsu metožu liederīgumu, un visas atsevišķas institūcijas ir ļoti gandarīts ar šo rezultātu. Paldies, Timerman kungs. Tagad ETP grupas vārdā Sāir kungam dod vārdu. Paldies. Paldies. Pēc ļoti divu mēnešu sarunām septembrī vienojāmies starp daudzām partijām šajā parlamentā un tas bija ļoti labs pamats komisijas darba programmai. Varbūt dēļ šīs vienošanās nav tik liela eh, uztraukumu šeit parlamentā vai presē par to, jo ja nebūtu bijis vienošanās, vai, tad būtu varbūt vairāk uztraukumu. Bet ir ļoti svarīgi, lai parlaments un komisija sadarbotos šajā jautājumā, jo šīs parlaments vai vairāk mums šī parlamenta tika ievēlēti arī tādēļ, e, lai Eiropas e, institūcija darba metodas mainītos, lai tās kļūtu efektīvākas. Varētu tādu īsu sarakstu nosaukt e, ar jomām, kurās Eiropas Tautas partija varētu komisijas uh, programmu atbalstīt, īpaši attiecībā uz metodoloģiju. Mēs apsveicam, ka uh, Junkera plāna desmit prioritātes uh, joprojām ir šīs programmas centrā un galveniem uzsvariem būtu jābūt eh, sa salāgotiem ar eh, subsidiaritāti un samērīgumu. Mēs esam redzējuši daudz garas komisijas darba programmas nākotnē, kas tā arī netika īsti dzīvē ieviests. Tādēļ īstenošana, birokrātismu samazināšana, ietekmes novērtējumu, tas viss ir ļoti svarīgi. Un tam būtu jānotiek visu laiku. Vēl runājot par metodoloģiju turpmāk mēs lūdzam komisiju eh, delģēto tiesību aktu attiecībā uz to. Eh, eh, tas ir ļoti svarīgi, um, un šeit mēs vēl daudz gadus pēc Lisabonas līguma esam pilsoņiem daudz kā parādā. Likumdošana jāvienkāršo tādās jomās kā vienotā lauksaimniecības politika vai kohezijas politika Ir divas prioritātes šajā jomā, kuras Eiropas tautas partija uh, īpaši gribētu izcelt. Pirmkārt, mobilitāte un elstība darba tirgu ir jāuzlabo. Jauniešu nodarbinātība jāuzlabo, ir e, prasmes jāpielāgo e, e, darba tirgus vajadzībām un inovācijām, lai tas atbilst enerģētikā un digitālā jomā arī ļoti svarīga loma um, uh, nodarbinātībai. Un mazie vidē uzņēmumi ir jāatbalsta, tiem ir jāmazina birokrātiskie šķēršļi, lai varētu radīt jaunas darbietas Eiropā. Taču mūs visus ir uh, bēgļu krīzes uh, uh, smagums pārsteidzis. Un uh, Tādēļ mums ir jāgādā eh, gan pilso, par bēgļu drošību, gan arī par savu pilsoņu drošību. Tā ir pirmā prioritāte. Šajā jomā eh, parlaments jau ir parādījis savu gatavību sadarboties un rīkoties eh, raiti, un es tādēļ gribu vēlreiz pateikt, ka es apsveicu komisijas priešlikumu šajā darba programmā 2016. gadā. Paldies, Sairkungs, un tagad sociāldemokrāta grupas vārdā došu vārdu Rodrīgešas kundzei. Yes, uh, Jā, priekšstādātāja vietnieku kungs. Tā ir. Nav laiks rīkoties tā kā parasti. Desmit prioritātes no mūsu viedokļa ar vien ir spēka, taču tās ir jāizpauž pavisam citādā veidā. Mēs uzskatām, ka galvenais izaicinājums pat laban ir risināt migrantu, bēgļu krīzi, novērst krīzi vidusjūrā Un tas jādara tā, lai mēs aizsargātu arī Schengenes zonu. Mēs zinām, ka tas paredz īstenu patvērumu sistēmu Eiropā, īstenu Eiropas robežu un īstenu imigrācijas politiku. Tad mēs strādāsim ar šo komisiju kopā, veidojot šos instrumentus. Līdztekus tam mums Eiropa ir jāpadara par īstenu labklājības telpu. Mēs uzskatām, ka šis gads ir īstais brīdis, lai komisija atjaunotu Eiropas 2020 stratēģiju tādā veidā, lai apliecinātu, ka te nav runa tikai par enerģijas pārmaiņu, bet arī par aprites ekonomiku, kas nodrošina labāku mūsu resursu pārvaldi. Te nav runa tikai par pētniecību un attīstību, bet arī par digitālu risinājumu izveidi un novatorisku risinājumu izveidi, lai radītu Darba vietas mums ir labāk jāizmanto mūsu investīciju plāns un jāpārskat budžeta instruments, lai uh, izveidot daudz veiksmīgāku stratēģiju. Līdztekus tam mūs uztrauc tas, kas pat labā norisinās Eiropā. Proti, uh, dempinga tendences. Pastāv risks, ka dalībvalstis sacenšas cita ar citu samazinot sociālo standārts. Es uzskatu, ka šis ir īstais brīdis izveidot spēcīgu pīlāru sociālajām tiesībām. Ir jā, jāstais pagāra mobilitātes pakotnē, taču ir jārisina arī problēma ar izvairīšanos nodokļu maksāšanas tā, lai nodokļi tik maksā tur, kur tie gūti ienākumi. Mēs tiešām uzskatām, ka tā ir galvenā prioritāte. Mūsu skatījumā šī, šīs ambīcijas noslēgt ekonomisko monetāro savienību ir jāvirza ar galveno mērķi, un galvenais mērķis ir konverģence augšējā virzībā. Priekšsēdētāja vietniekums, mēs uzskatām, ja mēs gribam panākt šo virz, konverģenci virzienā uz augšu, tad mums ir jānoslēdz banku savienību un jāizvedo īstena fiskālā kapacitāte Eirozonā. Un tad mēs sakām tā, visas šīs ambīcijas nav efektīvas, ja mūs neatbalsta ambiciozāka ārējā darbība. Jā, mēs jums piekrītam. Mums ir nepieciešama globāla stratēģija, aktualizēta globālā stratēģija un lielais galvenais pārbaudījums Eiropas Savienību šai ziņā būs vadīt nākošo konferenci Parīzi, īstenot ilgspējīgas attīstības mērķus un vēlos arī uzsvērt cik svarīgi ir īstenot īstenu partnerību ar Āfrikā mūsu kaimiņu kontinentu. Tāds ir mūsu gaidas nākošajam gadam. Šis parlaments ļoti aktīvi darbojās, gatavojot rezolūciju, un varat rēķināties ar to, ka būsim ļoti aktīvi, vadot virzību pareizajā virzienā. Lielas paldies! Lielas paldies, Žoau Rodrīgos kundze! Un tagad ECR eh, grupas vārdā Fordas kundze lūdzu. Thank you. Paldies. Mums tiešām ir jāpanāk, lai ekonomika veicinātu eh, konkurētspēju, inovācijas un tirdzniecību gan vietē, vienotē tirgu, gan citur, eh, gan tradicionālā veidā, gan tiešsaistē. Un var visnotaļ piekrist jūsu programmai. Es jau sacīju, ka katrai Eiropas institīvai ir jāpārbauda sev, vai uzņēmumu būs vieglāk vai grūtāk eh, gūt panākums. Un Eiropas komisija ir samazinājusi no um, birokrātijas slogu, jūs arī tur uh, solījāt to darīt. Un jūs septiņas priekšlikums jau paņemat nos no sarunu galda. Lielas paldies, ka ieklausījāties ECR grupā. Taču mēs aicinājām uz dziļāku Eiropas politisko savienību, kas iekļauj. Um, medicīnas jomu, izglītību un citas, bet es tam nepiekrītu, jo šīs lietas ir jāstāda dalībvalsts pārziņā, un es zinu, ka daudz kolēģi šai parlamentā arī tā uzskatīja. Vienotais tirgus ir iespēja izveidot izaugsmu un jaunas darba vietas. Jūs sacījāt, ka nav īstais brīdis rīkoties kā parasti. Lai mums neļauj, neļausmies kreiso spēku spiedienam, kas uh, kas e, Eiropu padara tādu, ka kā tad var rīkoties. Liels paldies, e, Alde grupas vārdā, Infelds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, nav runa par rīkošanās tā kā parasti, jo komisijas priekšstādāta vietnieks ir viena lieta ir panācis, e, vis, tas ir visnotaļ revolucionā, darba programma tiešām ir palikusi konfidenciāli līdz pat šodienai. Tas nu dien ir liels panākums, apsveicu jūs ar to. <laughs> Tātad man nav bijis laika šo programmu sīksmāk izlasīt, taču var jau tagad piefiksēt dažas pozitīvas lietas par kuru man grupu jūs atbalstīs. Te ir runa visu eh, par to sadaļu par migrāciju un uh, patvērumu, par uh, robežu uzraudzīšanu, par zilās kārtas iedzīvināšanu. Es arī ievēroju, ka tur ir priekšlikums par darbu un privātās dzīves līdzsvarošanu. Es domāju, ka te ir runa par bērnu kopšanas atvaļinājumu, vismaz tas tur tiks iekļauts. Esmu secinājusi, ka ir runa par eiro valūtas ārējo dimensiju. Tātad ir daudz aspekti, par kuriem mēs jūs atbalstīsim. Taču vairākas liet, vairāk lietu pietrūkst manā skatījumā un ir arī daži jautājumi. Viena no lietām, ko es vēlē, vēlētos tur redzēt, to arī ir pieprasījis parlaments. Kad mēs runājam par drošību un pretterorismu sadaļu, tad mums steidzam jau daudz gadus ir nepieciešama uh, nepieciešams sīks detalizēts izvērtējums tiem pasākumiem, kas jau tagad ir spēkā un jāsacina, kā tie darbojas. Tā tiešām būtu svarīga normatīvās likumdošanas darbības daļa. Un es nezinu, vai te var atbloķēt pretdiskriminēšanas direktīvu horizontālo Pie tā vēl atgriezīšos. Parlaments jau sen uz to aicināja, un man būs tas prieks un gods izstrādāt mehānismu pamatiesību īstenošanai un demokrātisku pārvaldību. Un vēl vēlos minēt, digitālā darba kārtība augstu vērtē jūs vārdus, taču tad man rodas jautājums, kā ir interpretējumi Ettingera kunga vārdi, ka tā vietā, lai izveidotu atklātu globālo tīklu, mēs izveidosim tādu kā robežu uh, ap Eiropas uh, tīklu. Es ceru, ka jūs tam nepiekrītat. Mēs runājam par daudziem politiskiem tematiem, taču labāka likumdošana manā skatījumā neatiec uz politisko debašu rezultātu, bet gan pašu procesu. Un šajā ziņā manā skatījumā komisija varētu daudz vairāk. Es jau minēju caurskatāmību. Šeit mums tiešām ir uh, jāizdara liela lēciena uz priekšu, jo pat laban vēl ar vienu eh, diplomāti un eh, valsts ierēģis attieksais slēgtām durvīm. Tā ir runa par uh, tiesību īstenošanu, par Safe Harbor un eh, Dieselgate, mums arī jāskatās uz eh, kvalitatīviem tiesību aktiem. Mums arī uz sevi kritiski jāparaugāt. Es esmu visnotaļ apnik, man visnotaļ apnicis, ka mēs pieņemam tiesības aktus, kurus mēs jau zinām, ka tie nav pamatot un agri vai vēl tie nonāks Eiropas eh, Savienības tiesas kompetencē. Mani vairāk interesē process, jo galīgais rezultāts ir politisks lēmums, tur nav objektīvu kritēriju, bet tas, kā mēs šo procesu virzām, tas ir svarīgi. Paldies Intfeldes kundzei. Tagad vienoto kreiso grupas vārdā Mihelas kundzei. Herr Präsident! Priekšsēdētājs komisijas priekšsēdis Junkers šorīt parlamentā sacīja aizkustinoši skaidrs vārds eh, attiecībā uz izgāzušos bēgļu politiku. Nu, par to mēs varētu it kā priecāties, bet kādas tad būs drosmīgās sekas šai runai? Vai mēs turpināsim pieturēties pie tādas um, mazo gariņu <clears throat> konkurences um, ideoloģijas, pieturēšanās ar, pie šaubīgām investīcijām, kā Junker programmā tas paredzēts. Nē, sociālā nevienlīdzība bieži ir pamats antieiropeiskam, sliktākā gadījumā rasismam. Labi, pamati eh, so, sociālai integrācijas politikai, patērētājiem, dataizsardzībai jūsu programmā ir tikai tādas kaugunsdzēsības pasākumi. Ja Eiropas Savienības uh, Eh, pamat konstrukcijas kļūdas netiks labotas, tad vislabākās idejas nekā nelīdzējas. Eiropas vērtības, brīvība, eh, vienlīdzība, solidaritāte būs tikai skaisti vārdi. Komisijas, eh, dagie komisijas locekļi, jums šī iespēja bija. Diemžēl jūs to mūsu skatījumā nesat izmantojuši. Paldies, un tagad vārds zaļo grupas vārdā Lamberta kungam. Prezident. Paldies, priekšstādātāja, priekšstādātāja vietnieks, esat sveicināti mūsu vidū. 2014. gada gaitā novēroja, un gadu, kad 2015. gadā uh, novēroja komisiju īpaši saistībā ar uh, tiem izaicinājumiem, cik ātri komisija rīkojas, piemēram, tādu krīžu gadījumu kā bēgļu krīze, dažkārt uh, ar rīcību. Uh, tāda, kā tā bijis, nepietiek, taču tomēr jūs eh, rīkojāties, taču vēlos tiešām, lai jūs rīkoties to tematu sakarā, kas uztrauc Eiropas pilsoņus. Jūs uzskaitījāt, ko jūs gaidāt nākotnē, ņemot vērā, cik daudz šeit uh, Eh, deputāti ir klāt, vēlos sākt ar dempingu jautājumu. 2017. gada kampaņas laikā jūs redzējāt, cik ārkārtīgi izšķiroši ir šis temats Eiropas Savienība. 2014. gada beigās um, augustā ķērās pie savas, pie sava amata komisija, un tagad pagājis gads, un patiesībā nekas nav mainījies. Nu, patiesībā gluži tā nav. Jo rekomendācijas uz pusgadu, eh, kas tiek izstrādāts katrai valstī, tur runa, ka ar vienu ir jāpadara elastīgāks eh, koplīgumu mm, ietvars un, un tā tad dempings tikai vēl vairāk tumpinās. Runājot par fiskālo konkurenci. Pirms gada izskanēja Luxlīgs skandāls. Kopš tā laika pavisam neliels pasākums uh, uh, nodokļu nolēmumu jomā informācijas apmaiņa ir uh, panākta. Taču tālāk, kas tad būs tālāk? Nu, būtībā maņāna, maņāna. Tad tikai rīt. Bet būtībā nav ne steidzamības izjūtas, ne ambīcija vīdes sociālais un fiskālais dempings, izmantojot to, ko jūs devēt par better regulation, labāku Uh, normatīvo ietvaru patiesībā panāk tikai pretējo. Ko jūs gaidāt no tā, kas ir, piemēram, depozītu nodrošinājums, uh, automātiskie stabilizatori Eirozonā? Jums ir iniciatīvas uh, pilnvars un izmantojiet to. Un tad runājot par uh, Volkswagen skandālu, gan tiek kropļots tirgus, eh, gan arī uh, vides uh, prasības netiek ievērots, un arī, uh, un jūs te vienkārši sakat, uh, nu, ne, negaidiet no mums institīvu dalībvalstis uh, rīkosies, un ko tad īsti notiek? Autobūve ir tabu, un mēs zinām, ka Vācija ir visspēcīgākā šai ziņā, un lūk, tad mēs viņu neaiztiksim. Bet, nu, dieva dēļ, uh, gada laikā lūdzu pie, pie, aplieciniet to, ka jūs e, stāties pret izaicinājumiem. Paldies, un tagad FTD grupas vārdā Borelī kungs. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Eiropas komisija. Uh, nolēma veicināt 2016. gada darba programmu, uh, piedāvājat stratēģi, eh, horizontālus pasākumus, um, iestājoties par neuniversālu risinājumu. Ir jāmācās no 2015. gada kļūdām. Tā ir galvenokārt runa par Grieķiju, protams. Jāizvērās no tādas dinamikas, kas novada eirozonu pie. Uh, nabadzības, kas pieņems spēkā. Komisijai jā, ir jāspēr izšķiroši soļi. Pastāv krīze Sīrijā un Lībijā, tātad jārīkojas ātri. Jāizveido efektīvāks veids, lai ķertos klāt institīvai samazinot krīzes. Tad arī Volkswagen krīze mēs uzskatām, ka šī lielā grupa ir jānovērā un jāpakļau kontrolēji Kā būtu, ja šāda krāpšanās būtu pārtikas vai farmācijas jomā? Ir trīs ekonomiski izaicinājumi, kas mūsu skatījumā ir jārisina 2016. gada TTIP attiecības ar uh, Ķīnu un Efsini. Runājot par makroekonomiku, mums ir jāpievērš uzmanība tirzniecības nolīgumiem, kam būs lielāka ietekme. Brisele bieži vien ir bijis pārāk tuvredzīgi izcenojat ieteikums izvērtējumu. Un tāda pati kļūda notiek arī tagad attiecībās ar Ķīnu. Dažas valstis ir izveidojušas ietekmes novērtojumu, pamatojoties uz viņu ekonomiskām vajadzībām. Komisijai ir jāslīd dažādie ietekmes novērtējumi, jāizveido ceļa karti, lai secinātu, kāds ir vis, kāda vislielākā ietekme. Uh, ja viena valsts nonāk vētras acī, tad tas, protams, vēl vairāk kaitētu Eiropai. Eurostat eh, dati liecina par to, ka viena ceturdaļa no Eiropas Savienības iedzīvotājiem dzīvos nabadzības sliekšņi. Mums ir jānodrošina uh, piekļuva kredītam pilsoņiem. Mums ir jānosīta signāls, ka Eiropa ar vienu iestājas par savu pamatvērtību solidaritāti. Ir jānorošina labāks arī regulējuma modelis. Tas mums ļaus stāties pretēji izaicinājumiem, ar kuriem saskars vietējais un reģionālās līmenis. Ir labāk jātaino ģeogrāfiskā daudzveidība mūsu ekonomiskajos modeļos. Mums ir jāmēģina decentralizēt valsts lēmumu pieņemšanas procesu un vairāk ir jāpievērš uzmanība Eiropas makro reģioniem. ENF grupas vārdā Saldīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tukšās vietas mūsu parlamenta zālē norāda uz to, ka um, mēs laikam šeit dzīvojam uz citas planētas. Šeit mēs dzirdam dažādas uh, runas bet tikai deviņas dalībvalstis ir piekritušas eh, arī uzņemt 700 eh, migrantus. Citas nav izrādīja šādu gatavību, un Turcija, ne, piemēram, nav nemaz Eiropas Savienības eh, dalība valsts. Mēs izmantojam dažādus darījumus, lai pārdotu Eiropas iedzīvotāju tiesības, lai, lai tirgotos, un šis parlaments nedara pilnīgi neko lai apkarotu ISIS, kas nogalina un dzen no mājām ārā tik daudz cilvēku. Mēs runājam par diviem miljardiem cilvēku, kur skar šī situācija. Daudz no tiem cieši arī Itālijā. Un e, tas pats ir arī Ukrainā šī ļoti situācija kas ir krīze. Un tiek izteikti aicinājumi dalībvalstīm atbalstīt šos um, migrantus, tos uzņemot, bet mēs pārdodam sevi arī Ķīnai. Līdz ar to radīsies vēl vairāk bezdarbnieku Eiropā. 60 miljardu zaudējumu ir tāda summa, ko cietu, kur um, cietus tikai Itālija vien. 35 miljardi ir tirdzniecības zudums, piemēram, Tunīsija, Vietnama eksportē, importē rīsus, un šeit nav nekāds kontrols. Un ko tad cilvēki ir izvēlējušies. Polijā ir izdarīta izvēle, un apvienotā karaliste arī nākamā gadā, un Itālijā arī tāpat. Un tagad došu vārdā eh, pie frakcijām nepiedrošai deputātei Morvajai. Paldies. No Frans Nimermana kunga Eiropas komisijas eh, vicepriekšēji gribētu jautāt vai gribētu viņam uzdot šādu jautājumu. Es, mēs saprotam, kas te notiek. Jūs aizstāvat eh, Eiropas komisijas 2016. gada darba programmu un ir 20 eh, parlamenta deputāti klātesoši, un tas ir apmēram tas ES politikas līmenis, kā eh, valdības programmas debatēšana nacionāla līmenī. Bet kādu paskaidrojumu jūs varētu sasniegt, ka jūsu mīļotais vadonis Junkers un jūsu vadītā komisija, jūs, eh, tā eh, sakot, valdības programma, kas eh, skārs 500, tūkstoši, 500 miljonu es pilsoņu dzīves daudzās jomās. Mēs tagad, kopš 15 minūtēm, mēs te debatējam un mēs no uh, e-pastā saņemam no jums 15. Eh, eh, eh, piecās, vai jūs varētu sniegt atbildi 500 miljoniem Eiropas pilsoņu, kā tas bija domāts, vai jūs nedomājat, ka tas ir pazemojuši, vai jums šķiet, ka Eiropas parlamenta priekšsēdim arī būtu jāizsakās par šo jautājumu. Es būtu labprāt runājis par migrācijas politiku. Šeit pat Eh, nav teikts nekas par to, par eh, ko atbildētu dalību valsts. Mēs Ungāri vairākumā uzskatām tā, ka Ungāri tautai ir tiesības izlemt, ko mēs gribam darīt, ko negribam attiecībā uz tautas staigāšanu. Un mēs neesam atteikšies no savas suverenitātes šajā jomā. Eiropas Sanība var jaukties tikai tādās jomās, kurās, no kurām uh, nacionāls valsts ir uh, e, skaidrā teikušās, at, iestājoties Eiropas Savienībā, un migrācija nav šāds jautājums. Šāda līmeņa migrācija, tā šāda tautas staigāšana. Brīnišķīgi, Morvais kundze saka priekšsēdus. Un tagad vārds Timermana kungam lūdzu. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Lielas paldies priekšsēdētāju. Uh, vislabākā ziņa šodien ir tas, ka Morvais kundze nu, nosauca Junker kungu par mūsu iemīļoto vadītāju. Es noteikti nodošu mūsu komisijai šo te slavas dziesmu. Otkārt, es gribēju ļoti īsti pateikt, ka te mēs tikai izklāstam, tikai prezentējam komisijas darba programmu. Mums vēl būs ļoti daudz iespējas nākt un diskutēt par ikvienu elementu, kas ir šajā darba programmā. Un es tiešām ļoti paļaujos uz parlamentu. Es eh, negribu, lai parlaments izteiktu kaut kādus paziņojumus vai nāktu klajā ar kaut kādām milzīgām deklarācijām par kaut ko vienkārši ļoti precīzi, ļoti konkrēti runājam par komisijas priešlikumiem, nonākam pie kopsaucējiem. Konkrētā lietā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi rīkoties tieši tā. Un dažreiz man liekas, ka mm, par, mūsu komisija varbūt eh, da, da, daudz nopietnāk attiecas pret eh, parlamentu un, un varbūt neņem šo parlamentu tik nenopietni vērā kā, piemēram, daži ekstremālie spēki. Mēs, eh, noteikti paļaujamies uz jums, mēs pieņemam kopīgus lēmumus, un šādi lēmumi ir ļoti nepieciešami. Es nulika izlasīju Betelsman fonda ziņojumu un citēšu precīzi to, ko izlasīju šodien Eiropā. 27 miljonu bērnu un jauniešu mm, ir apdraudēti dēļ nabadzības un sociālās atstumtības. Lūk, tam būtu jāvirsa mūsu darbi. Tas mums ir jādara ļoti konkrēti. Vai jūs zinat, cik liels ir bezdarbs jauniešu vidū mūsu dalību valstīs? Tieši tāpēc mēs gribam arī eh, struktūrālās reformas, eh, sociālo atbildību, mēs gribam arī mūsu digitālo tirgu un kopējo tirgu gribam darīt visu, lai cilvēki pārstātu uzturēt, uzskatīt, ka pārvietošanās brīvība ir drauds sociālām pozīcijām. Tieši otrādi šī migrācija pārvietošanās ir iespēja, un tāpēc arī labāk sociāla aizsardzība mums ir jautājums, ko mēs izskatām, ko liekam uz galda, protams, Eiropas Savienības kompetences ietvaros. Jā, vienmēr ir tādi elementi, kur mēs varam darboties labāk, un tāpēc mēs esam šeit kopā ar jums, meklējam ceļus uz labāko, bet tas ir process, un šobrīd mēs runājam ļoti intensīvi ar jūsu institūciju un arī ar padomu. Eiropas parlamentu pārstāvu Gijs Fortats par offsets. Un mums ir jācenšas nonākt pie tāda risinājuma, ka visas trīs institūcijas e, saprot to, ko grib redzēt pilsoņi, bet arī jācenšas labāk strādāt pie likumdošanas aktiem, lai mēs izvarītos no kļūdām, piemēram, tādām, uz ko notiek Intvelts kundze. E, dažkārt mēs pieņemam lēmumus, ļoti labi zinām, ka šie lēmumi ir labi, tāpēc, ka tas ir kompromiss, bet tomēr šis lēmums nav labs, jo tad, kad jūs šo lēmumu realizējat dalībvalstīs, tad cieši gan uzņēmumi, gan cilvēki un tiesām vajadzēs koriģēt šo situāciju. Lūk, centīsimies nepieļaut šādas situācijas, veiksim detalizētu un pilnīgu ietekmes izvērtējumu, pirms mēs pieņemam lēmumu, lai uzņēmumiem nevajadzētu iestikt birokrātijas žņaugos un lai mēs virzītos uz priekšu. Lūk, tā domā komisija un um, rīcība. Uh, ir ārkārtīgi nepieciešama. Es eh, tikai gribu atzīmēt šos izšķirīgos momentus mūsu vēsture. Eh, šeit eh, mēs redzam, ka mūsu projekts tiek izaicināts, viss nāk kopā, perfektā veidā - ekonomiskā krīze, finansu krīze, bēgļu krīze, startautiskie draudi, klimata krīze arī viss kopā sanāk un apdraud Eiropas iedzīvotāju dzīves veidu, un Eiropas projektam ir jāspēj atbildēt uz to. Um, Eiropas uh, programma ir tikai daļa no lielās atbildes, ko mēs dodam uz šiem izaicinājumiem, bet bez šīs uh, programmas mūsu darbības ar tiem institūcijām nebūtu tik ļoti intensīva Un priekšstādātāja komisija ir gatava ļoti cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai mēs tiešām nonāktu pie rezultātiem, kas nes labumu Eiropas pilsoņiem. Lielas paldies! Paldies, Timerman kungs. Debati līdz ar to beigusies.